Mes chers collègues, nous voici réunis. Dargie kolēģi, mēs esam sapulcējušies uz visintensīvāko un iespējams visgarāko mūsu sēdi, kuras laikā vajadzēs pieņemt lēmumu par aptuveni 1900 grozījumiem attiecībā uz nākošā gada budžeta projektu. Paldies referentiem, referentiem kopumā, referentiem par atsevišķām sekcijām, par viņu paveikto darbu. Līdz ar vispārīgu mobilizēšanos darbam, pateikties vēlos mūsu sekretariātam, politiskajiem padomniekiem un visiem tiem, kuri deva iespēju vislabākajos apstākļos sagatavot budžetu, apzinoties to, ka izaicinājumu un negaidītu soļu ir daudz, un paredzēt to, kas var notiks 2016. gadā, ir sarežģīts uzdevums. Un tuvāko dienu laikā iespējams vajadzēs e, domāt par grozījumiem budžetam. Komisija sanāk kopā trešdienas rītā, lai apstiprinātu korektīvā budžeta projektu šim gadam, un šis projekts būs ar ietekmi pilnīgi noteikti uz nākošā gada budžetu gan uh, apropriācijās, gan eh, saistībās. Šajā sakarā ziņoja, ka komisāra Georgijieva, kura atbilst par eh, budžeta jautājumiem, piedāvājās mūs apmeklēt tūlīt pēc eh, komisāru sanāksmes trešdien rīta pusē vai pēcpusdienas sākumā. Un tāpēc, ja mēs būsim pabeiguši līdz tam laikam balsojumu, tad aicinu paredzēt E, papildu sēdi, lai varētu uzklausīt komisāru Georgijievu. Šī uzklausīšana varētu notikt e, pirmdien pēcpusdienā Strasbūrā, bet saprotam iemeslu dēļ komisāra Georgieva vēlētos mūs reālā laikā informēt par to, ko e, komisija piedāvās padomēji. Padomi izteiksies par to 21. oktobrī un e, parlaments tad varēs izteikties par migrācijas e, paketi. E, sākumā es vēlos pārliecināties par to, ka darba kārtību jūs e, pieņemat. E, deputāte Gordija Bāla. Paldies priekšsēdētāji. Tā kā nebija grozījumi sastajam eh, korektīvajam projektam, gribētu iekļaut to rītdienas balsojumā kopā ar eh, vispārīgo eh, budžetu, jo tas nevarēja tikt iekļauts darba kārtībā, kur jau bija apstiprināta un izsūtīta, bet tā kā problēma nav, tad varam to likt uz balsojumu rīt. Turpina priekšsēdētājs rīt vai parīt. Iebildumus eh, nedzirdu, līdz ar to jūsu ziņojums tiks skatīts tūlīt pēc eh, balsojuma par 16. Eh, gada budžetu, vēl jau vairāk tāpēc, ka grozījumu nav. Tādējādi darba kārtība ir grozīta. nosaukšu koordinatoru pieņemtos lēmumus 15. septembra un šodienas sanāksmē. Pirmkārt, mēs lūdzām komiteju priekšsēdētāju konferenci. Viņu piekrišanu eh, gatavot iniciatīvas ziņojumu par daudzgadu finanšu schēmu. Tāpat arī mēs esam lūguši piemērot 54. panta izpratnē atzinumu par e, ziņojumu, pie kura strādā Emplu komiteja, ieviešanas ziņos attiecībā uz aktivitātēm par Eiropas e, globalizācijas pielāgošanās e, fonda rezultātiem līdz 2000, starp 2007 un 2014 gadu. Tāpat arī mēs esam e, lūguši e, piekrišanu vēl viena atzinuma e, gatavošanai attiecībā uz naudas plūsmu, kur referenti ir Levandovskis un Žerārs Deprē. Mēs esam lūguši arī piekrišanu pārs sniegt atzinumu par ziņojumu, kas attiec uz daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanu. Esam pieprasījuši divus pētījumus, vienu no tiem par e, DFS pārskatīšanu, kuris nosaucu līdzreferentu vārdus, un salīdzinošo pētījumu par ikvienā saistība eiro izmaksu no Eiropas budžeta lai varētu ieviest Eiropas politikas dalībvalstīs. Referents nav vēl pagaidām iecelts. Mēs izlēmām nosūtīt vēstuli saistībā ar kalendāru problēmām un budžeta procedūru attiecībā uz balsojumiem, skat, izskatīšanu un samierināšanos 17. Eh, gada budžeta projektam. Mēs esam saņēmuši ombuda pieprasījumu attiecībā uz iespējam klātbūtni trilogu sēdēs. Un tā kā tāds pats pieteikums ir nosūtīts budžeta, afko, uh, kontu un libe komitejām, uh, Mēs ar koordinatoriem uzskatījām, kā būtu noderīgi saskaņot viedokļus ar kolēģiem un mēģināt veidot vienotu pieju. Tāpat mēs piedāvājām un izlēmām uzaicināt Eiropas parlamenta deputātus un augstās darba grupas eh, locekļus par pašresursiem izteikties mūsu komitejā līdz gada beigām. Tāpat mēs piekritām pieteikumam, ko iesniedz Startup Europe, un tie ir audzēkņi no vienas no Francijas biznesa skolām, lai viņi varētu piedalīties sēžu zālē no semināru noturēšanai, un pēc tam mēs arī apvienojāmies eh, apvien, par kopīgu sēdu ar Libe komiteju attiecībā uz budžeta izaicinājumiem, kuri ir radušies migrācijas plūsmu dēļ un tās krīzes dēļ, ar kuru mēs šodien saskarāmies. Tiem, kuri jūlijā piedalījās Sicīlijas misijā, varēs, tie varēs piedalīties šīs sēdes um, izskatīšanā. Lūk, tie ir uh, paziņojumi no manas puses, un tagad mēs varam pāriet pie grozījuma skatīšanas un likt uz balsojumu 16. gada budžetu. Bet vispirms es gribētu pārliecināties par to, ka mūsu 3. septembra sanāksmes protokoli, kurus jūs esat eh, saņēmuši, saņem jūsu atbalstu. Es neesmu dzirdējis nekādus iebildumus eh, šiem protokoliem, līdz ar to protokoli tiek pieņemti. Un tagad es dodu vārdu mūsu referentiem, lai mēs varētu pāriet pie balsoju grozījumu izskatīšanas, un vispirms dodu vārdu Žozē Manuēlam Fernandešam attiecībā uz 16. gada budžetu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties visām politiskajām grupām, ēnu referentiem un visiem koordinatoriem. E par paveikto darbu un kas ir eh, sagatavots divās rezolūcijās, pirmā gada sākumā un otrajā jūlijā, kur mēs esam saņēmuši skaidru mandātu sarunām un prioritāti atbalstam bēgļiem un prioritāti, lai atbalstītu imigrācijas problēmas. Un arī attiecībā uz nodarbinātību, uzņēmēju darbību, jeb trīs un konkurētspēju, jeb citādi trīs e-programmas. Visas sarunas ir devušas iespēju sagatavot e, dokumentu, kuram es esmu pārliecināts, ka parlaments parādīs savu vienprātību, lai sasniegtu manis nosauktos mērķus. Ir 1902 grozījumi, kas apliecina manu kolēģi ieinteresētību un nodošanos šim darbam. Un ja esam pārliecināts, ka šie daudzie grozījumi nozīmē ilgu balsošanas sēdi, tāpat es gribu pateikties visiem par paveikto darbu un vēl es vēlētos pateikties eh, sekretariātām un it īpaši Gijomam, kas sēž no manis pa labi, kurš ir paveicis ļoti lielu darbu šajā jomā. Bet tāpat es vēlētos pateikties visiem politiskajiem padomniekiem, it īpaši politiskajām padomniecēm no tautas partijas, kas strādāja ar mani, un arī politiskajiem padomniekiem no visām grupām, jo parlamentā mums ir augstā darba kvalitāti. Es eh, paturēšu prātā, kā es veselu sēdienu pavadīju ar sekretariātu skatoties, eh, skatot grozījumus. Un visi politisko grupu padomnieki un sekretariāts veica darbu, ko nebūtu spējuši veikt ārpus šīm telpām. Un tāpēc noslēgumā es vēlētos vēlreiz pateikties jums visiem par jūsu kompetenci eh, un darba gribu un darba spēju. Paldies! Merci! Paldies! referentam, jūs koordinējāt šo abrīnojamo darbu, mēs jūs apsveicam. Deprēkungs, kurš ir referents par pārējām sekcijām? Ļoti īsi priekšsēdētāji. Es gribētu īsi izteikties tieši pirms balsojuma par citām uh, iedaļām, lai nemainītu iespaidu pēc kolēģa Fernandeša uzstāšanās. Eh, šie ir eh, tādi iespaidīgi brīži un vai pirms eh, eh, balsojuma Kariņo Godzils eh, varētu izteikties arī paldies priekšsēdētāji, ir izmēģināšu izteikties īsi un apvaldīt emocijas. Paldies, godātie. Prie... Deputāti, priekšsēdētāji kungs, es vēlējos pateikties, ka drīkstu uh, izteikties pirms šī tik svarīgā balsojuma iepriekšējās komitejas sēdēs, uh, trilogos mums bija daudz diskusiju un komisija piedāvāja savu budžetu uzmetumu 2016. gadam. Mēs arī teicām, ko domājam par uh, padomes lasījumu, bet šodien gribēju jums tikai pastāstīt par to, kas ir noticis kopš brīža, kad uh, izstrādājam pirmo budžetu budžeta uzmetuma 2016. gadam māja mēnesī, un eh, jūs priekšsēdētājs jau pieskārās vairākiem notikumiem. Kopš māja beigām, kad piedāvājām budžeta tāmi 2016. gadam, ir bijis daudz svarīgu notikumu, eh, kas pieprasīja Eiropas Savienības nemitīgu reaķēšanu, izrādot solidaritāti un savu atbildības daļu. Laiks skrien uz priekšu tik ātri, ka mēs daudz ko varbūt esam piemirsuši, bet īstenībā pirmais svarīgākais notikums, kas notika pēdējā mēneša laikā, bija Grieķu krīze. Un, protams, mums vajadzēja atbalstīt Grieķiju šajos grūtajos laikos. Mēs piedāvājām, um, piedāvājām uh, tātad finansējumu kohēzijas uh, fondiem, ņemot vērā uh, Um, attaisnojamos izdevumus 2014. gadam un 2020. gadam un uh, domājam arī par līdzekļu asignēšanu 2017. gada budžetā, un tas varētu būt vēl papildus miljārds, un to varētu arī īstenībā uh, ievietot maksājumu apropriācijās, pat eh, nekādā veidā neapdraudot budžeta stabilitāti. Jāsaka, mūsu sākotnējie aprēķini bija tādi, ka uh, ietekme uz 2016. gada budžetu uh, varētu būt mazāka, ja mēs uh, ņemtu vērā sākotnējo budžeta tāmi, ko esam jau piedāvājuši. Un, protams, runājot par maksājumiem, mēs jūs regulāri informēsim, uh, kā tas ir paredzēts, un nākamā sēde ir 19. oktobrī. Pēc vasaras brīvlaika mēs piedzīvojām piena krīzi. Jāsaka, ka tas bija otrs nopietnākais notikums, kas ietekmēja tiešā veidā budžetu un komisiju. Piedāvāja veselu pakotni pasākumu piensaimniecībai, arī domājot par piena produktu piedāvāšanu bēgļiem. Mēs runājam arī par jaunu pakotni 500 miljoniem eiro un komisija domāja, kā varētu izmantot tātad šos piena produktus produktus, lai pabarotu visvārīgākos sabiedrības locekļus. Un oktobra vidū mēs piedāvāsim jaunus pasākumus, arī runājot par atbalstu augļu un dārzeņu tirgumu, ņemot vērā Krievijas embargo ietekmi. Un, protams, ir arī citi pasākumi paredzēti lauksaimniecības sektorā. Trešā krīze, kas joprojām nav beigusies un eh, tās beigas arī nav eh, tik ātri prognozējams, ir bēgļu krīze. Tā ir krīze bez precedenta, un, protams, tas izdara spiedienu uz Eiropas Savienības budžetu, un īstenībā eh, parlaments eh, bija visai prātīgi noskaņots, prognozējot eh, šīs krīzes ietekmi uz mūsu politiku, un piedāvāja palielināt budžetu trešajā kategorijā, proti drošībai, un arī ceturtajā kategorijā. Mēs jau piedāvājam 273 miljonus papildu apropriāciju. Uh, papildus sākotnējam uh, programmēšanas gadā paredzētajam uh, finansējumam, kas ir atvēlēts bēgļiem. Mēs esam piedāvājuši vairākus pasākumus un um, pēdējais ieraudzīja dievsmas gaismu pagājuši nedēļ. Mēs domājām arī par cilvēku pārvietošanas mehānismu. Ir cilvēki, kam ir nepieciešama starptautiska aizsardzība, un padomu vienojās par viņa aizstāvību pagājuši nedēļ. Mums ir jāsaprot, ka, protams, tas atstās sekas uz budžetu un ir jau izstrādāts 2017. gada budžeta griezījums un neizbēgam tas ietekmēs arī 2016. gada budžetu 780 miljonu pārvietošanai, 600 miljoni integrācijai, migrācijai, iekšējās drošības fondam, kā, protams, arī papildus budžets Frontex, EAS un Eiropolam. Un, protams, ir jābūt arī papildus budžetam mūsu ārpolitikai, sevišķi humanitārās palīdzības jomā. Es saprotu, ka jūs komiteja jau ir domājis par to, cik daudz resursu ir nepieciešams tieši šai pakotnē. Mēs ļoti augstu vērtējam jūs izrādīto atbalstu. Kā Artvīkungs jau teica, ir tādi pasākumi, kas um, ir jāīsteno jau 2015. gadā. Situācija ir ļoti akūta, mēs nevaram vilcināties. Tieši tādēļ šo trešdienu komisija piedāvās budžeta grozījumu, lai apropriācijas ārkārtas pasākumiem uh, paaugstinātu pateicoties uh, AMIF uh, humanitārai palīdzībai un citiem instrumentiem par 800 miljoniem eiro. Kāda ir mūsu nolūka? Mēs vēlamies piedāvāt tādu pasākumu pakotni, uh, ko var aplūkot atsevišķi, kas obligāti nav jāiekļaut diskusijās par 2016. gada budžetu. Un mēs esam piedāvājuši tātad šo budžetu grozījumu 2015. gadam, un to varētu izskatīt abas institūcijas padome un parlaments izmantojot tādu pātrināto procedūru, pieņemot lēmumu pēc iespējas ātrāk, lai finansējums nonāktu pie uh, visvairāk cietušajiem pēc iespējas ātrāk un lai nebūtu pārāk sarežģīta procedūra. Un, protams, tā pašā laikā turpinot diskusijas par 2016. gada budžetu, Māja mēnesī mēs piedāvājam tādu budžeta tāmi, kas ir pietiekami pārdomāta, atbildīga, un mēs esam vienojušies par EFSA EFSAI finansējumu, mums šis solījums ir jātur, un tāpat mums teica, ka ir jārēģē uz tiem izaicinājumiem un krīzēm, un mēs domājam, ka mēs to esam darījuši pietiekam cienīgi. Mēs saprotam, ka trešajā kategorijā vairs nav palicis nekādu maržu, tādēļ mēs vēlamies pēc iespējas labāk izmantot DFS paredzētos elastības instrumentus. Uh, bet līdztekus, protams, ir jāievēro budžeta disciplīna, lai katrs izdotais eiro būtu izdots pēc iespējas pilnvērtīgāk un ir jāsaprot, kādas ir Eiropas parlamenta prioritātes, tās arī nedrīkstam aizmirst. Tikai dažos vārdos par Eiropas eh, parlamenta budžeta grozījumiem. Ar gandarījumu mēs varam teikt, ka Eiropas parlamenta iesniegtie grozījumi 1270 pēc skaita, ja es nemaldos, saka runātāja. Tur ir uh, atjaunoti saistību un maksājumu apropriācija līmeņi, kā bija sākumā piedāvāts mūsu tāmē 2016. gadam, padarot par neaizsošo sa samazinājumus, ko piedāvāja padome. Uh, un parlaments gan īstenībā vairākās kategorijās piedāvā pārāk lielu paaugstinājumu, kas pārsniedz arī komisijas tāmē piedāvātās summas. Tātad 1A kategorija. Mēs konstatējām, ka vairākas politiskās grupas un arī eh, atbildīgās komitejas piedāvāja paaugstināt atkal uh, Uh, finansējumu apvārsim 2020 un Connecting Euro, un tas bija vēl pirms EFSAI vienošanās. Es nezinu, kā mēs varētu uh, tu, to visu uh, panākt, atsaucoties arī uz uh, uh uzņēmē darbību, uh, uzņēmumiem un nodarbinātību. Šī mantra, ko visu laiku atkārto deprēkungs. kungs. Protams, mums ir jāizmanto arī elastības instruments, un komisija ir gatava izmantot elastības instrumentu attiecībā uz trešo kategoriju, lai vislabāk pievērētu migrācijas izaicinājumu. Bet, protams, mums ir jāsaprot, kā savus tik eh, pieticīgos resursus izmantot pēc iespējas lietpratīgāk. Uh, Tālāk um, ir piedāvāts uh, paaugstināt finansējumu jauniešu nodarbinātības uh, iniciatīvai 1B kategorijā. Protams, tas ir cēls mērķis, bet varbūt būtu pāragri jau piedāvāt saistību apropriācijas šajā laika posmā. Jāsaka, ka programmas uh, tiks īstenots līdz 2018. gadām, projekti tiek veikti dalību valstīs. Mēs redzējām, ka priekšfinansējums tika paaugstināts par 1 miljardi, esmu pārliecināta, ka to atceraties. Šie līdzekļi ir tikuši eh, samaksāti un mēs uzskatām, ka īstenošanas rādītāji paaugstināsies un eh, sasniegs savu augstāko punktu no 2016. līdz 2018. gadam. Līdz ar to 16. gada budžetā nevajag par katru cenu iekļaut šīs saistības. Un visu beidzot. Tātad atjaunot maksājumu līmeni eh, tādu, kā piedāvāja komisija, eh, neņemot vērā padomas, piedāvātos samazinājumus. Par to mums vajadzēs apspriesties 19. oktobrī. Un tāpat mēs atbalstām un augstu vērtējam parlamenta piedāvājumus. It sevišķi sirsnīgs paldies jāsaka Fernandesa kungam, proti, ka tika piedāvāts eh, atjaunot iepriekšējā līmenī administrācijai un arī uh, darbiniekiem piedāvāto finansējumu. Ja runājam par centralizētajām aģentūrām, mēs par to e, diskutējām jau pirms dažām nedēļām. Jūs noteikti zināt, kā ir komisājas nostāja, bet ir taču arī jaunas prioritātes, jauna uzdevumi, kas ir piešķirti aģentūrām, piemēram, migrācijas jomā. Tieši tādēļ mēs uzskatām, ka papildus resursus vajadzētu nodalīt no šīs prasības, ka ir jāsamazina, piemēram, aģentūrās darbinieku skaits par 5%. Ja mēs runājam par Europol, jāsa e uh, un citām aģentūrām, šīm aģentūrām ir nepieciešams vairāk finansējuma un nevar mēs uz tām attiecināt šo 5% uh, prasību. Pēc pāris nedēļām mēs uh, jums piedāvāsim šo vēstuli par Eiropas parlamenta lēmumu īstenošanas iespējamību, un es, protams, ar nepacietību gaidu diskusijas, kas paredzēts piekdien, kad Georgievas kundze uh, mums uh, piedāvās uh, budžeta grozījumus, un es domāju, tas varētu būt ļoti labs paraugs, kā Eiropas institūcijas sadarbojas, lai varētu pietiekam labi veikt tik smagus uzdevumus, kā piemēram migrācija. Paldies! Merci, madame! Paldies! Paldies, kundze, par šo paziņojumu. Arī referenti noteikti uzklausīja jūsu komplementus. Mēs uzskatām, ka pēc balsojuma komitejā un arī plenārsēdē droši vien samierināšanās arī būs svarīgs moments, svarīgs posms mūsu darbām. Un varbūt, ka būs vēl jāveic kaut kādi pielāgojumi. Un, kā jau jūs teicāt, noteikti atkal varēsim tikties un uh, rast risinājumus, un risinājumi jārod ātri, jo jautājumi, kurus uh, jūs minējāt, uh, migrācijas krīze, piemēram, liek mums rīkoties uh, ļoti konkrēti, izlēmīgi un bez kavēšanās runājot par šiem te pieciem procentiem, par, kuri, par kuriem būtu jāsamazina aģentūrām finansējumu, tomēr aģentūras ir jāstiprina. Vai jūs gribējāt runāt? Beigas, kungs, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka tagad nedaudz aizkavēju procedūru ar savu iejaukšanos. Uh, Un komisija, jā, šeit pietiekami uh, daļrunīgi izteicās, un, protams, tas ir jāņem vērā. Uh, Par to būs jādiskutē tāpat kā par citiem eh, komisijas priekšlikumiem, un tas būs jādara pietiekami intensīvi, bet ļoti lūdzu mani aizbildināt. Jūs nu pat teicāt, ka mēs tādā veidā demonstrēsim, ka Eiropas institūcijas var ātri rīkoties. Nu, lūdzu, uh, paskatieties, kāds ir pagājušās nedēļas komisijas paziņojums. Dalība valstis, tāpat kā komisija, ir acīm redzami šeit palēninājušas notikumu gaitu. Tātad šeit ir paziņojumā teikts, ka pasaules pārtikas programma diemžēl pieprasa to, lai 2014. gada paredzētais finansējums beidzot tiktu piešķirts un iepazīstoties ar šīm tabulām, nu, kuras var atrast jebkurš, un tad caurmērā dalība valstis un arī Eiropas komisija. Nu, kas notiek septembra beigās? Nu, ne dalība valstis, ne komisija nav sasniegušas, nu, ne daļu no tā, kas bija jāpaveic piešķirot līdzekļus pasaules pārtiks programmai un gada beigās šie līdzekļi tādā nu, neproporcionālā veidā nedaudz kāpīja. Bet ja mēs runājam par šiem dramatiskiem notikumiem, īsnībā bēgļi ierodas pie mums, jo arī bēgļu nometnēs un ārpus tām situācija ir kļuvusi daudz sliktāka. Viens no iemesliem ir tāds, ka starptautiskajām programmām vairs nav nepieciešamo līdzekļu, lai kaut kā šiem cilvēkiem nodrošinātu kaut cik cienīgu dzīvi. Tādēļ eh, es vēršos nevien pie dalību valstīm, bet arī pie Eiropas komisijas. Un ja mēs runājam par šiem skaitļiem, 2014. gada skaitļi līdz eh, septembra viduma līdz septembra beigām īstenībā pasaules pārtiks programmai tika piešķirts eh, par 47% mazāk līdzekļu nekā pagājušā gada beigās. Mēs, protams, nevaram arī visu tā pilnīgi eh, nolikt eh, līdzās, visu tā tieši salīdzināt. Uh, Jāsaka, ka arī Eiropas institūcijās, ņemot vērā pie mums uh, iekoptās procedūras, mums nav pietiekami labu mehānismu, lai mēs varētu pietiekami ātri reaģēt uz šāda veida krīzēm. Priekšsēdētāji kungs, tad, kad mēs beidzot tiksim galā ar budžeta procedūru, mēs varbūt varēsim arī vairāk galvas lauzīt par visiem šiem mehānismiem. Jūs paši arī e, teicāt savā paziņojumā, ka 4 miljārdi eiro tā ir summa, kuras trūkst, lai varētu kaut kādā veidā palīdzēt uh, e, 2015. gadā Sīrijas bēgļiem un risināt šo humanitārās krīzes situāciju. Tāpat paziņojumā ir teikts, ka dalību valstīm un Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties saistības vismaz pusi no šīs summas piešķirt bet tie ir 2015. gada skaitļi. Mēs tepat vēl nerunājam par 2016. gada vajadzībām esam tālu no tā. Tieši tādēļ vajag šo pātrināto procedūru, un mēs jau redzam, šie skaitļi ir pretrunā ar, Eiro, ar padomes uh, izteikumiem. Uh, padomē tika runāts par to, ka nu, akūtākajām vajadzībām vajadzētu nekavējoties uh, piešķirt vismaz vienu miljārdu eiro. Nu, es domāju, mums ir nepieciešama šī pātrinātā procedūra, jo ziema jau klauvē pie durvīm, un mēs Mēs esam jau zaudējuši pārāk daudz laika. Lūdzu, ņemiet to vērā. Paldies! Merci. Paldies! Paldies par šo atgādinājumu un uh, par to, ka jūs uzsvērāt, cik tas ir steidzami. Bet tā kā Georgievas kundze ieradīsies pie mums uh, trešdien vai no nu rīta pusē vai pēcpusdienā, es uh, gribētu ieteikt E, šo brīdi izmantot, diskutēt arī par migrāciju. Un tad mēs varam atsaukties uz šiem datiem, ko jūs minējāt. Un tiešām tā ir, ja mēs nekavējoties nereaģēsim, tad uh, Turcijā, Jordānā un citur uh, netiks palīdzēts un uh, migrācijas plūsma pastiprināsies. Tātad uh, Mums ir atliek, eh, mums ir vienkārši jācer, ka valsts un valdību vadītāji ņems vērā šo situāciju un eh, pārtrauks šo te eh, bezpalīdzību, kādu tā demonstrē, kā to vismaz uztver mūsu pilsoņi. Es domāju, ka tagad mēs varētu pāriet pie balsošanas. Tā tad. noteikti būs arī eh, personālie balsojumi, tāpēc es uzreiz gribētu ieteikt eh, veikt mēģinājumu, bal, izmēģinājumu balsojumu. Jūs visi noteikti esat jau ievietojuši savas kartes, eh, balsošanas kartes balsošanas aparātos, un es atveru balsošanu. Sākam balsot. Vous avez tous Vai jūs visi varat nobalsot, esat paspējuši nobalsot, vai ir eh, visiem viss kārtībā ar balsošanas kartēm? Vous êtes trop. Ah, il est en trop, mon vote. Donc vous ne serez pas étonné. Nebūsiet pārsteigti, bet es nebalsošu. Un eh, tas ir tāpēc, ka man kā priekšsādātam ir jābūt eh, neitrālam. Un eh, patiesībā arī mūsu grupai bija viens par daudz. Ko lai es, kā lai es tagad atceļu savu balsojumu? Izskatās, ka bez problēmām visi varam lietot balsošanas iekārtas. Tagad eh, balsosim trešajā eh, sadaļā par administratīviem izdevumiem. Gribētu norādīt, ka mums ir jāizsaka savs viedoklis par kompromisiem. Balsosim par tiem vispirms, eh, par visiem kopā. Un tad ir atsevišķi balsojumi prasīt par atsevišķiem grozījumiem, uh, un ar jūsu piekrišanu mēs varētu sākt vispirms balsojot par kompromisiem, un pēc tam tad es eh, nosaukšu tos eh, grozījumus, par kuriem ir jābalso atsevišķi. Bet ja tie jau būs eh, pieņemti, tad tie at, at, tos, par tiem nebalsosim atsevišķi, jo tie būs iekļauti jau kompromisos. Tagad pirmais kompromiss sest, trešajā sadaļā Pirmā līdz ceturtā izdevuma kategorija tā ir administratīvā un pētniecības eh, atbalsta tēriņi. Kurš ir par? Droši celiet roku, kurš pret? Atturas. Šie kompromisi ir pieņemti. Otrais eh, bloks, piektā izdevuma kategorija, trešā sadaļa izdevumi Kurš par? Merci, baissez les mains, avis contraire. Paldies, pret. Atturas. Otrs kompromiss arī ir pieņemts. Tagad atsevišķie balsojumi. A3, 0103, A3, 0301. Pirmais grozījums, kurš ir Grēslas kundzes grozījums. Kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Pieņemts. XX0102 1104 un XX010211, uh, Intā grozījums 6602, kurš par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 19 pret 16 balsīm. Nous avions un amendement de M. Sarvama à la ligne 10. Tagad Sarvama kunga grozījums 10.01.05.15, eh, ne? Ā, labi. Tas ir kompromiss tagad, kas uh, attiecas uz S&D grozījumu 747 un sarvamā grozījumu 4360. E, Kurš par? Paldies, pret. Atturas. Kompromiss pieņemts. Tad eh, nākamais atkrīt, jo tika pieņemts kompromiss, un 3201, 0521, itri 5290 grozījums. Kurš par? A, pret? Atturas? Pieņemts. 3201, 0523. ITRE 5291 grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 21.01.04.04 Ferēra uh, budžeta komitejas grozījums, uh, kurš par? Pret? atturas noraidīts. Tagad uh, piezīmes par nomenklatūru. 2901-0401 Ferēras uh, grozījums par pret atturas noraidīts Man liekas, ka tas ir noraidīts. 19.01.04.01. Gonzales Peņas. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 16.03.02.04. Mūdī un Hovita grozījums. Kurš par? Pret Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. À la ligne 030101 S. 3011 S0202 Grēslas kundzes grozījums, kurš par? pret, atturas, pieņemts. 31 no 1 no 7 no 1 supergrozījums par pret atturas noraidīts xx01 pozīcija goja grozījums 7413 kurš par pret, atturas, pieņemts. Tagad rezerves 32.01.05.23 zaļo grozījumu 7740, kurš pat par pret, atturas, noraidīts. 30.01.13.01 budžeta grozījums 4310, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 240107, A3010101, Grēslas kundzes grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tad tagad esam beiguši balsot par administratīvajiem izdevumiem trešajā sadaļā. Un tagad pāriesim pie aģentūrām. Attiecībā uz aģentūrām rīkosimies līdzīgi kā iepriekš, sāksim ar eh, kompromisu bloku un pēc tam Skatīsim atsevišķos grozījumus. Pirmais bloks. Uh, ir vērsts uz budžeta projektu atjaunošanu, kurš par, pret, atturas, šīs kompromiss ir pieņemts par otro bloku. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais bloks. Par. Pret. neredzēju visas rokas, un tāpēc pārbalsosim elektroniski. Sākam balsot. Eskutāju klū. Beidzam balsot. Atvainojos, pieņemts. Tagad atsevišķie balsojumi. Pozīcija

noraidīts 18 eh, pret 15, divi atturējušies. 17.03.10 grozījums 4620 par pret atturas noraidīts 18.02.03 EKR 8200 par pret pret, atturas, noraidīts. 18.02.04, EKR 8.207, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 33.02.07, EKR 8.206, kurš par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. Tagad par rezervēm. Pozīcija 12.0206, grozījums 4495 eh, par, pret, atturas, noraidīts. Par piezīmēm. Pozīcija 040311, PM 6009 par, pret, atturas, noraidīts. 040312, FEM 6025, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Četri nulle divi grozījums ir iekļauts jau. 06020302, budžeta grozījums 4136, Negresko kungs, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 12.02.05. Vispirms ekonu grozījums 6309 par pret atturas pieņemts. E EPP 7538 ir iekļauts, tāpat kā S&D 7039, ALDE 8002, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Budžeta 4105 alīkunga grozījums, tas jau ir iekļauts uh, iepriekšējā. Par to nebalsosim tātad. 320210. Itre grozījums 5304. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 18.02.03. Zaļo grozījumu 7718. Kurš par? pret, kurš atturas, noraidīts. 18.03.02, Libe 5998 par, pret, atturas, pieņemts. FM 6021 par, pret, atturas, noraidīts. Budžeta 4631 ir iekļauts. Pozīcija 330207, FEM 6033. Tas jau ir iekļauts eh, pirmajā blokā, kas tika jau pieņemts. Un tagad esam beiguši balsojumu par aģentūrām. Tagad eh, pāriesim pie pirmās A izdevuma kategorijas. Tāda pati procedūra kā iepriekš. Donc nous allons examiner en priorité des compromis. Mēs uh, skatīsim pirmkārt kompromisus blokā un pēc tam skatīsim grozījumus atsevišķi. Pirmais apakšbloks. E, kas atjauno budžeta projekta maksājums par pret atturas pieņemts. Otrais apakšbloks par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Pārējām pie e, balsošanas atsevišķi grozījumi tagad. Vispirms e, 01.01.04.2 e, goja grozījumi 74.15 un budž 4.3.8.9 par pret atturas noraidīts. E, post, e, pozīcija 010201, trīs grozījumi, tie ir identiski, FDD 78 GOE un budžets e, par, pret, atturas. noraidīti. E, nākošais 010406 e FDD grozījums 7851 par. Pret. Atturas. E, pozīcija 020202 par. Pret. Atturas. Noraidīts pozīcija 0204 0203 goja 72667 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Divi identiski grozījumi 040265 un 0407 par. Pret. Atturas Noraidīts. 04030101 par pret atturas noraidīts. 04 ECR grozījums 8204 par pret atturas, noraidīts. 04030106 FDD 7866 par, pret, atturas, noraidīts. 04030106 par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts 0403-0108 FDD par pret atturas. Noraidīts 0403-0201 CCR 8205 par pret atturas noraidīts 060205 FDD 7878 par pret atturas noraidīts 120201 divi identiski grozījumi FDD un budžeta komiteja pa, eh, par pret atturas noraidīts noraidīts. 14.04.01 par pret atturas noraidīts 15.02.02 par pret atturas noraidīts. Tālāk rezerves pozīcija 120203, pirmais sociālistu grozījums 7148 par, pret, atturas, pieņemts. Ekon 6305. Atkrīt jo iepriekšējais ir pieņemts, nākošais budžets 4494 arī atkrīt. Pozīcija 320501 grozījums ir atsaukts, pozīcija 32050102 zaļo grozījums 7741 par. Pret atturas. Noraidīts. Tālāk budžs 4112 ir atsaukts. Piezīmes. Budžeta pozīcija. Liņa budžetēra 010201 budžs 4390 var uzskatīt, ka komiteja jau ir par to izteikusies bloka balsojumā. 02010601, budž 4133, par pret atturas noraidīts. 020201, pirmais 4398, par pret atturas noraidīts. Budž 4638 atsevišķs balsojums par pirmo daļu. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa atsaukta. Aldē 8079 un budžets 4107, kas ir identiski. ar jaunu formulējumu. Par pret atturas pieņemti. FEM 6000 par pret atturas pieņemts. Gojas 7261 par pret atturas noraidīts. Budžs 4393 par pret atturas noraidīts. Ekon 6323 par pret atturas noraidīts. 020202 pirmais goja grozījums 7263 un jauns formulējums, kas ir jūsu priekšā par pret atturas. Atvainojiet, eh, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 22 pret 13, 4, 3, 9, 9 par, pret, atturas, noraidīts. FM 6001 par pret pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 18 pret 15, divi atturās. Pozīcija 020301, grozījums budžs 4061 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Budžs 4064 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk 0203-0201, grozījums FEM 6002 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 0204 FEM 6003 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 0204 0202 FEM 6004 par pret atturas pieņemts. Pozīcija 0204 0203 FEM 6005 par pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 18 pret 15. Nākošais 0204-0301, budžs 4147 grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pozīcija 0403-0103. Divi identiski grozījumi. SD 745 un būtu 485 par. Pret. Atturas. Pieņemts. FEM 6007 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Empla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 pret atturas noraidīts. Pozīcija 04030105, budžets 4134 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Divi identiski grozījumi FEM 6024 un budžs 4001 par. Pret. Pārbaudām eh, elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts 18 pret 15, 2 atturās. Pozīcija 040106, MPLD 6297 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pozīcija 04030201, budžs 4262 par. Pret atturas noraidīts 0403-0203, budžets 4135 par pret atturas noraidīts. grozījums Sempl 6208 ar mutisku grozījumu, ko iesniedz referents par. Pret atturas pieņemts. Nākošais FEM 6008 par. Pret atturas pieņemts pieņemts. 06020101772 eh, grozījums no zaļajiem atsaukts. Pozīcija 060201002 tran 5611 par pret atturas pieņemts. Pozīcija 08 budž 4070 par pret atturas atturas noraidīts. Pozīcija 080201, FEM 6010 par pret. Atturas. Manuprāt, noraidīts. 08020202 FEM 6011 par pret atturas, pieņemts. 08.02.02.03, budžs 4238 par, pret, ast, atturas, pieņemts. Pozīcija 09.03.02, budžs 4138 par, pret, atturas, noraidīts, Pozīcija 140301, budžets 4142 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 140401, budžets 4146 par. Pret. Atturas. Noraidīts pozīcija 15020101, saldē grozījums 8027 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tajā pašā pozīcijā FEM 6012 par. Pret. Atturas. Pieņemts pozīcija 150203, kult 5812 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pozīcija 1503, FEM 6013 par. Pret. Atturas. Pieņemts Pozīcija 240201, budžets 4143 par pret atturas noraidīts. Pozīcija 290201, budžets 4586 par pret atturas noraidīts. Pozīcija 320201, budžets 4050 par pret atturas atturas noraidīts. Pozīcija 320202, budžets 4051 par pret atturas noraidīts. Un mēs esam pabeiguši kategoriju 1A. Pārējām pie kategorijas 1B. un iesim uzreiz pie atsevišķiem balsojumiem. Pozīcija 04, 0260, divi identiski grozījumi. M plus 6243, zaļie 7728, par, pret, atturas, noraidīts. Pozīcija 040261,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

pret atturas pieņemts. Līdz ar to e, grozījumi šajā pozīcijā pārējie tiek noraidīti. Un mēs pārējām pie pozīcijas 040601, budžets 4447 par pret, atturas, noraidīts. Empl 6231 par, pret, atturas, noraidīts. Nākošais grozījums atsaukts. Pozīcija no 40602, M plus 6293, kas ir identisks ar budž 4419. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 130363 pozīcija, goja 7301, identisks ar budžetu 4324, par, pret, atturas, noraidīts, pozīcija 130460, goja 7302, budž 4606, par, pret, atturas noraidīts. Pozīcija 22040302 afet 5035 par pret atturas noraidīts. Rezerves. Pozīcija 130360. Greslas grozījums budžets 4306 par pret atturas noraidīts. 130362 pozīcija, budžets 4307, deputātes Greslas grozījums par, pret, atturas noraidīts. Pozīcija 130460, budžets 4063 par, pret, atturas noraidīts. Tālāk E, grozījumi par piezīmēm. Pozīcija 040260, budžets 4062 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 040264, goja 7273. Identisks ar budžets 4407 par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23 pret 11. Tā pati pozīcija FM 6006 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Budž 4247 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tā pati pozīcija budž 4265 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 040601. Grozījums budž 4447 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 06020104, grozījums 7724 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 130360, budž 4306 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 130362, budžets 4307 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 130363, gojas 7301, budžets 4324 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 13036401 SD7048 par pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 130460 goja 7302 par pret. Atturas. Noraidīts. Tajā pašā pozīcijā 4606 iesniedzis Krespo par pret apturas noraidīts. Un esam pabeiguši kategoriju 1B, varam pāriet pie kategorijas 2. Un saskaņā ar uh, iepriekš apstiprināto procedūru es lieku uz balsojumu divus blokus, kas ir radušies kompromisa rezultātā. Pirmais apakšbloks, kas atjauno e, maksājumus budžeta projektā. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais bloks. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk atsevišķi balsojumi. Pozīcija 050203. 7710 par. Qui est contre? Pret.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 pret atturas noraidīts. 0502-0812, buļ 4430 par pret atturas noraidīts. SD 7032 par pret atturas noraidīts. Pozīcija 05021208 SD7033 par pret. Person, eh, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 1 balss pret 11, 05, 03, 02, 13, 01. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 050311, grozījums 4361 par pret atturas noraidīts. 05088077716 grozījums par pret atturas noraidīts. Pozīcija 070104001 goja 7289 par pret atturas noraidīts noraidīts. Pozīcija 110303, grozījums goja 7297 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Un tieši tas pats attiecas deputāta Ferreiras grozījumu. Pozīcija 110303, goja 7299 par. Pret atturas noraidīts. Pozīcija 11.0660 grozījums goja 7298 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 11.066201 grozījums goja 7300 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 110665, grozījums 4455 par pret paturas noraidīts. Rezerves pozīcija 05030110, grozījums 4493 par pret atturas noraidīts piezīmes pozīcija 0502059 grozījums 5423 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 0502129 agri 5426 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 4041 ir identisks un piedzīvo šo pašu likteni. Pozīcija 05030101, sen 6144 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pozīcija 05030110, pirmais grozījums par. Pret. Atturas Noraidīts. 7712 grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pozīcija 070201, pirmais SD grozījums. To jau aptver kompromiss. C'est couvert. Et le suivant est. Tas pats attiecas uz nākošo. Pāriem pie 0702 atvainojiet, Tarankungs, atvainojiet priekšsēdētāji, man šķiet, ka varbūt es kaut ko tūkojumā nesapratu, bet letālās vēršu cīņas ir pieņemtas, manuprāt. Il veut savoir. Le, le, votre... Jūsu grozījums 7712 ir noraidīts, vai jūs vēlējāties kontrolēt? Pārbaudīts. Nē, tas tika noraidīts. Tālāk, 070201 man tika teikts, ka priekšsēdētājs pārtrauc. Alain kontroli. Jūs gribējāt eh, elektronisko kontroli. 7712 eh, pār vēršu cīņām. Balsojam. Skatāju klū. Beidzam balsot. 7712. Ah, il est adopté. Pieņemts. 16 pret 15. 3 atturās. Atvainojiet, es to nepamanīju, saka priekšsēdētājs. Bien, on a dit que... Pozīcija 070201, to aptver kompromisi, pozīcija 070202 par. Pret atturas noraidīts. Pozīcija 6703, agri 5425 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sērvamā kungs vēlas pārbaudīt 4493. Tajā pašā lapusē. Pārbaudām elektroniski. 4493, budžets 4493, pozīcija 05030110.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 Noraidīts 20 balsis pret 15. Un, ja jūs vēlaties elektronisku pārbaudi, lūdzu pieprasiet to bez kavēšanās, kad ir pasludināts rezultāts. Nu, Tagad mums ir eh, jābalso vēl jo 42 uh, eh, grozījums ir identisks ar to, kas tika jau noraidīts. Eh bien, on a terminé. Un tad mēs esam noslēguši balsojumu par eh, šo te otro izdevumu kategoriju. Sur la rubrique 3. Trešā izdevuma kategorija. Turpinām. Uh, vispār mums būtu jābeidz uh, 6.30, bet uh, mēs varbūt varam nedaudz pagarināt darba laiku un pabeigt trešo izdevumu kategoriju. Tātad trešā izdevuma kategorija šeit mums ir trīs bloki ar kompromisiem. Pirmais. Kurš par? Pret? atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pāriesim pie atsevišķiem balsojumiem attiecībā uz grozījumiem, kas nav iekļaut kompromisu blokos. 17041 pozīcija, 4624 kurš par, pēc, atturas, noraidīts. NV 6124 kurš par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas noraidīts. 1802103, budž 4627, kurš par, pret, atturas noraidīts. 1802104, goja 7318 un budž 4496 par, pret, atturas noraidīts noraidīts. 180208 būs 4332, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 180303 būs 4632, kurš par, pret, atturas, noraidīts. pozīcija 180204 un grozījums S&D 7046 par pret. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 22 balsis pret, 11 par, 2 atturējušies. Tagad par AMIF. 1, 8, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Par, pret, atturas, noraidīts. pilsoņu iniciatīva 18040101 un 02. AFKO 6560. Kurš par? Pret? Pret? Atturās? Pieņemts. Un nākamais? Atkrīt. Par piezīmēm. 090505, kult 5807. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. 150401, kult 5843, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16030102, AFCO 6550, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 160304, budž 3040 par, pret, atturas, pieņemts. 170301, alde 8075 un mutisks grozījums no referenta. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 170401, budžets 4148 par, pret, atturas, noraidīts. 170402, goja 7325 un budžets 4625, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 170403, būtu 4060 par, pret, atturas, man šķiet, ka noraidīts, pārbaudīsim, pārbaudām, sākam balsot, beidzam balsot. pieņemts ar 18 eh, balsīm par un 17 pret. 170404, goja 7327 un būtu 4626. Tas ir identisks grozījums par pret atturas noraidīts. Pozīcija 18020101, pirmais grozījums FEM 6014 par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 pret 11 balsīm un 2 atturējušies. Tajā pašā pozīcijā divi identiski grozījumi goja 7316 un būtu 4500. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts? Abi noraidīti. 18020102, buč 4497 par, pret, atturas, noraidīts. Būts 4057 par, pret. Pārbaudīsim. Skatāji tu vēja. Sākam balsot. Skatāji kļū. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 pret 14 divi atturējušies tā pati pozīcija, goja 7317 par, pret, atturas, noraidīts. Būtu 4498 par, pret, atturas, noraidīts. 18030101, FEM 6041, eh, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Goe 7319 grozījums un budž 4331. Tie ir identiski. Par tiem balsosim par. Pret. Atturas. Noraidīti. 1803, 0102, budž 4504 par pret, atturas, noraidīts. 180401 pozīcija, budž 4115, beigas kunga grozījums ar mutisku grozījumu, un teksts jums ir, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 330201 pozīcija, budžets 4597, kurš par, pret, atturas, noraidīts. FM 6023, goja 7407 un budžets 4596, kas ir identiski. Un par, to, ja, par tiem kopā balsojumam, kurš par, pret, Pārbaudīsim. Sākam balsot. Skatāj kļūt. Beidzam balsot. Noraidīts. 19 pret 15. Visi šie grozījumi noraidīti. Pozīcija 330202, FEM 6042, kurš par? Pret? atturas, noraidīts. 330301 pozīcija, FM 6026 un Buč 4003 grozījumi ir identiski. Kurš par? Pret? Atturas? Mm, grozījumi pieņemti. Eh bien, mes chers collègues. Dargie kolēģi, Esam tiešām ātri strādājuši. Es domāju, ka ar to arī šodienai pietiks. Un atsāksim darbu rīt no rīta ar ceturto izdevumu kategoriju. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Neviens? Tad pārtraucam sēdi līdz nākamajam, tad līdz rītdienas deviņiem. Deviņiem, jā. Deviņos no rīta, rīt tiekamies atkal šajā zālē. Bon, ça va